šo ziņojumu. Pateiksimies Stērdīju kungam. Mīļie draugi, sāksim strādāt, atsāksim strādāt rīt pulkstens 9 līdz 2 un no 3 līdz 8 un pēc tam no 9 līdz 11. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Novēlu visiem saldus sapņus ar labu nakti!